pilnībā pievienojos jums, um, pievienojos jūsu pozīcijai šajā jautājumā. Paldies! Grazie! Paldies, Paldies komisāres kundze! Es esmu saņēmusi divus rezolūcijas priekšlikumus. Mēs pašlaik beidzam debates. Balsojums notiks rīt, pulkstens 12.30. Nākamā sēde būs rīt, 19. janvārī, sāksies pulkstens 9. Darba kārtība ir publicēta un ir pieejama arī Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē.